Herr Präsident! Godātie kolēģi, cienītās kolēģis, es sveicu jūs šajā sēdē un saskaņā darba kārtību tūlīt sekos padomus priekšsēdētāja paziņojumu par Čehijas prezidentūras prioritātēm. Un viens ar to sveicu šeit Mirak Topolane kungu.